Pan prezident. Dámy a pánové, denní zasedání. Dāmas un kungi, turpināsim darbu. Vakardienas, vakardienas dokumenti un protokoli ir pieejami, vai jums ir kādi komentāri par uh, šiem tekstiem? Es skatos, ka neviens neprotestē, nu tad līdz ar to protokols tiek uzskatīts par pieņemtu. Un tagad varam izskatīt jautājumu, kas ir saistīti ar cilvēktiesību pārkāpumiem, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem, un ir paredzēts uh, diskutēt neilgāk par vienu stundu. Un pirmais jautājums šodienas diskusijai ir cilvēktiesības stāvoklis Irānā, jo īpaši masveida nāves soda izpilda un blogera satara Behešti nesenā nāve. Un pirmais mūsu runātājs ir uh, ziņojumā uh, referents Romeva Iroedkungs. Paldies, cilvēktiesību situācija Irānā pasliktinās. Ļoti daudzi spīdzināšanas, medicīniskas nevīžības, nāvis gadījumi Irānas cietumos ir dokumentēti. Pēdējais gadījums ir 35 gadu vecs blogeris, kurš tika 30.